Kolēģi, ieņemiet vietas, sāksim balsot. Lūdzu, tūlīt apsēžaties. Αγαπητοί συνάδελφοι, Δάργια κολέγοι, protokols vakardienas sēdēji ir ticis izdalīts, vai ir kādas piezīmes šajā sakarā? Ja novērojumi piezīmi nav tādā gadījumā, protokols tiek apstiprināts. Okay, we begin the votes. Sākam balsojumu. Or to put it another way, I begin the votes, and whoever is not sitting is not voting. Vai, teiksim tā, tie, kuri nesēž savā vietā, nebalso. D. Kaizers kundze, jūs gribējāt izteikties, jums tiek dots vārds. Priekšsēdētāji, es Vēlreiz nepieminēšu nožēlojamo gadījumu, kas notika šajā sēžu zālē vakar, kas ir parlamenta necīnīgs, kas bija vērsts pret Hermanu Vadrompējo. E, padoms, e, Eiropadoms priekšsēdētājs var aizstāvēt pats sevi, taču es nepieļaušu to, ka šajā parlamentā kāds var nosaukt manu valsti par nēsošu. Tā ir viena no Eiropas Savienības dibinātāju valstīm. Uh, Eh, kura drīz būs prezidējošā valsts, un es nesaprotu, kā šajā parlamentā mēs varam pieļaut tāda veida izte, izteikumus, un es pie, pieprasu atvainošanos. Η μερίσια διάταξη προβλέπει την ψηφοφορία. Saskaņā darba kārtību Mēs eh, pāriem pie balsošanas eh, par Valienas kundzes ziņojumu par enerģetikas infrastruktūras investīciju projektiem Eiropas kopienā. Batona kungs lūdza vārdu eh, saistībā ar uh, reglamentu. E, es gribu pieminēt to pašu noteikumu, saskaņā ar kuru izteicās Eh, iepriekšējā runātāju un pieminēja manu, manas valsts pārstāvi eh, Naidželu Fāraģu. Eh, mēs strādājam politikā, un šeit tiek veidot politika, un mēs varam piemērot opozīciju un izmantot opozīciju. Iepriekšējais ba paziņojums Bātenkungs bija paziņojums un nepieprasīja Un tas nebija reglamenta jautājums. Savukārt jūsu reglamenta jautājums bija nevietā, bet mēs pārējām pie balsojuma. Tātad